saskaņā 163. Uh, eh, mūsu reglamentu pāntu. Rīt būs nākamā sēde no 9 līdz 15, uh, 13 un no 15 līdz 20. Trim uh, darbkārtība ir publiskota Eiropas.